nekā pagājušajā nedēļā. Es runāšu par uh, konkrētu datumu. Jūs vairāk kārt to pieminējāt, runājot par parlamenta nozīmi. Jūs teicāt, ka parlaments ir demokrātijas uh, kodols. Mēs esam izveidojuši šeit sistēmas, lai viss darbotos, taču a, uh, tas darbojas tikai tad, ja visi respektē situāciju. Jūs runājat par a, um, nepilnību vienlīdzību. Jūs runājat arī par iespēju, ka pirmo reizi komisijas priekšsēdētāja amata kandidāte ir sieviete. Vakar vakarā šeit parlamentā sieviete, kas bija uh, arī uh, premjerministra Polijā. Viņa netika ievēlēta par nodarbinātības komitejas priekšsādātāju, sekojot pilnīgi nesaprotamai loģikai. Uh, Un es domāju, ka jāatgādina, ka ir noteikumi. Mums vienmēr par to ir jādomā. Citādi tā ir tāda dubultā morāla. Diķēdere. Šeit parlamentam grib dot lielāku lomu, taču netiek respektēta dehonta sistēma. Un es domāju, ka vēlreiz par to ir jāpārdomā. Uh, pēdējo stundu laikā jūs esat sastādījusi eh, vēstules šo, šo vēstījumu sociāldemokrātiem un riņu grupai. Mēs esam uzmanīgi izlasījuši un gribētu nos, mēs gribētu noskaidrot eh, vairākus eh, punktus. Kolēģi Garcija Pēres prasīja ko pilnīgi atšķirīgu. Viņa vēlējās, lai tiesiskuma mehānisms tiktu vēlreiz izskaidrots. Un arī mēs to labprāt gribētu, taču mēs gribam kaut ko pilnīgi citu. Jo, ja pēdējo piecu gadu metode uh, kas tika pielietot, tad tas pilnībā neatbilst mūsu idejām, tā kā Timermans kungs to redzēja, un tas neatbilst arī šim pieminētajam mehānismam. Nākamais jautājums - klimata pārmaiņas ir arī pilnīgi skaidrs, ka ir pozitīvi aizsākumi, piemēram, fonds pār taisnīgām pārmaiņām, jūs par to runājat, un tāpat arī fonds, lai vainātu klimata seku izpausmes. Jūs runājat arī par privātā kapitāla piesaistīšanu. Šeit mērķi tiek nosprausti augstāk nekā mehānismi, kā tos varētu sasniegt. Ir jānosaka mērķi, kas tiešām ir sasniedzami. Jūs uh, šodien atkal pieminējāt 50%, pagājušajā nedēļā 55%. Es domāju, ka tas tomēr ir atšķirīgi, un tie ir tikai solījumi. Ir uh, valstis, un jūs to labi zinat, kurās uh, uh energopiegāde balstās uz 30% uh, ogļu izmantošanu. Mūsu frakcija to ir bieži kritizējusi, bieži tiek entuziastiski runāts par Eiropas minimālo algu un darba vietām jauniešiem, bet ar kādiem resursiem? Un ko gribu vēl teikt, ko, ko tad uh, saka nacionālajie politiķi par šīm idejām? Jūs šodien pieminējāt ļoti uh, interesantu piemēru. Jūs runājat par bēgli, kas ieradās uh, skolā, uh, Vācijā, ko uzņēma un kas um, gāja skolā, taču tas nevienmēr tā ir. Migranti un dažkārt arī uh, tie ir nelegālie migranti, un arī šeit jums skaidri jāsaka, uh, Kāda ir jūsu nostāja? Jo šeit parlamentā pēdējo dienu laikā notika kas ļoti nozīmīgs. Itālijā pietāvojās kuģis un tika apdraudēti cilvēki un daži e, drošības e, struktūra darbinieki. Šī e, persona par to diskutēja Liba komitejā un to aicinās uh, piedalīties uzklausīšanā, un šeit es gribētu skaidras atbildes, jo ar šo atbildi jūs uh, varētu atvieglot mums lēmumu pieņemšanu pēc šiem diskusijām mūsu frakcijā. Paldies! Šī ir Devan kungs. Paldies, priekšstādātāja kungs, Fanderlainas kundze. Daudz tika runāts par Eiropas pilsoņiem un pilsoniem. Es pēdējo dienu laikā saņēmu simtiem, ja ne vairāk, ēpastu par jūsu o, nominēšanu. Es gribētu izmantot o, Eiropas pilsoņiem dot vārdu un citēšu o, no šāda ēpasta. Tur tiek rakstīts, kā vēlētāja sagaidu, lai o, komisijas priekšsēdājs galgulā būtu. O, cienīgs kandidāts un aizsardzības ministras iecelšanu par komisijas priekšsādātāju. Viņi nosauc, ka tas būtu lēmums ar fatālu um, iezīmi, kas nozīmētu, ka Eiropas Savienība uzņem kursu uz norobežošanos. Es domāju, ka ir jārunā arī par saturiskām lietām. Un es atsaukšos uz tikšanos, jūs kreiso frakcijā viesojāties un stāstījāt par jūsu vīziju par Eiropas nākotni un bija skaidrs, ka mūsu redzējums ir atšķirīgs. Pamatošu. Mēs kā vienīgā frakcija šeit parlamentā vienoti noraidam naidīguma politikas turpināšanu. Ja kāds kā jūs runā par Eiropas nākotni, tad, manuprāt, visbeidzot šo uh, nepareizo neoliberālo politiku jāpārtrauc. Taupības politika, darbie kolēģi, nenoveda pie tā, ka budžeti uh, Eiropas valstīs uh, uzlabojās, bet gan gluži pretēji. Tas noved tikai uh, pie uh, tā, ka netiek investēts uh, izglītībā, veselības aizsardzībā un ka nav līdzekļu, lai cīnīties pret klimata pārmaiņām. No šīs politikas cieši pilsoņi visā uh, Eiropas Savienībā. Fonderlajens kundze, ja jūs vēlaties cīnīties pret klimata pārmaiņām, tad tas jādara tagad. Kas vēlas ekonomiskas pārmaiņas, tam tagad jāinvestē. Un kas vēlas plašāku sociālo drošību Eiropas Savienībā, tam tagad jāpārtrauc šī nepareizā taupības politika. 113 miljoni cilvēki, tie ir oficiāli komisijas dati, Eiropas Savienībā dzīvo nabadzībā vai tos var skart nabadzību. Un es no komisijas priekšstādāt amata kandidātu sagaidu vairāk nekā tādus neskaidrus paziņojumus, kas saka, jā, mums uh, ir eh, nepieciešama sociāla ofensīva. Mans mērķis ir, lai pēc pieciem gadiem neviens eh, Eiropas pilsonis vai pilsoni, vienalga kādā vecumā vai kādā reģionā, saskartos ar eksistences eh, problēmām, bet varētu cieņpilni dzīvot. Un tam ir nepieciešami finanšu priekšnoteikami. Bet, piemēram, nodokļu politikā jūs ļoti neskaidri runājāt. Tātad samta cimdi nav pareizais instruments un nodokļu taisnīgumam. Kandidāte komisijas priekšsētāja amatam no tās sagaidu drosmi, cīnīties arī ar koncerniem, pavisam skaidri pasakot, jā, es gribu pārtraukt nodokļu dempingu un slēgt nodokļu o, paradīzes, lai koncerni atkal piedalītos godīgi o, nodokļu nomaksā un rūpēties par nodokļu taisnīgumu. Vēl tiek runāts par eh, miljardiem, kas eh, būs izmantota Eiropas eh, aizsardzībā. Jūs par to runājat, un tā ir nauda, kas, kas, kas pietrūkst izglītībai, sociālajai drošībai. Tas arī netiks izmantots viss sociālām problēmām, bet moderniem ieročiem daži sapņo jau par kosmosa armiju. Tas drīzāk ir uh, tāds kā murgs, bet vai jūs runājat par Eiropas uh, armiju vai uh, armiju Eiropiešiem, bet mērķis ir pilnīgi skaidrs, tā ir Eiropas Savienības uh, bruņošanās un ārpolitikas militarizācija, un to, kā kreisie mēs Eiropas parlamentā izšķirīgi noraidam, mēs prasam ES stratēģiju, lai diplomātiski risinātu konflikts, un pirmais mm, solis būtu starptautiskas atbruņošanās konferences sasaukšana. Mans pēdējais punkts, vēl gribu to pieminēt. Eiropas ārējās robežas ir pasaules nāvējošākās robežas. Manuprāt, tas ir politiska bankrota paziņojums Eiropas politikai, ka katru dienu vidusjūrā cilvēkiem jāmirst, un tie, eh, kas aizstāv universālas cilvēktiesības dažās dalībvalstīs, eh, tiek eh, kriminalizēti. Fanderlains kundze ļoti uzmanīgi uzklausīja, ko jūs teicāt, un mēs kā kreisie ļoti uzmanīgi raudzīsimies, kādu politiku jūs īstenosiet. Mūsu plāns Eiropas Savienības nākotnē, kas būtu sociāli, klimatam atbilstoša un mierpilna. Tas nav uh, plaši savienojums ar jūsu redzējumu, tādēļ mēs par jums nebalsosim. Paldies! Nākamais runātājs Ferāžkungs nepie, pie politiskām grupām nepiedaruši deputāti. Paldies, es runāju no zāles uh, mugurpuses, bet kā jau es paredzēju, senāk es te esmu un uh, Brexit partija bija vēlēšanās liela uzvarētāja un esmu atgriezies tur, uh, kur šajā, šim namam nācies piedzīvot pazemojums. Eiropa padomi ir šo nam padarīs impotentu. Līdz šodienai, ja jums, ja jūs gribat parādīt vārdu, tad izmantojiet to. Uh, Mēģinājums Fonderlainas kundze šeit jums uzspiest ir mēģinājums uh, Eiropas saimnībai uh, eh, gūt varu pār katru mūsu dzīvi aspektu. Viņi vēlas nedemokrātisku, centralizētu, aktualizētu jaunu komunismu uzlējumu. Šeit īstenot, kas nacionālu valstu parlamentus uh, padarīs nevarīgus, kur valsts kontrolē visu, kur nacionālu valstu parlamentiem uh, vairs nebūs nekādas nozīmes. Man jāsaka, no mūsu skatījuma, zināmā mērā, es pats priecājos, jo jūs nu pat esat padarījusi Brexitu krietni populārāk apvienotā kalistē. Paldies Dievam, mēs šo savienību pametam. Bet eh, eh, cilvēkiem būtu jāievēro sekojušais. Šī kundze fanātiski vēlas veidot Eiropas armiju, un viņa nav viena, kas to vēlas. NATO šajā plānā e, vairs nav paredzēta nekāda nozīme Eiropā. Francijas prezidents Emanuels Makrons Bastīlis dienā pagājušā svētdienā e, stāvēdams atvērtā mašīnā ar karaspēku aiz viņa Eh, eh, eh, vērsās uz pasauli kā Napoleona, tāda kā jaunā versija. Nu, nešaubieties. Vēl pieci gadi ar šiem cilvēkiem pie šprices un Eiropas aizsardzības savienība būs jau pabeigta. Un tas, kas ticis radīts aizsardzībai, var tikt izmantots arī uzbrukumam, un jums kā parlamentam nebūs nekāds ieteikums uz to. Uh, Tagad ir pienācis brīdis e, dot triecienu pār demokrātiju, par jūsu pilsoņiem, par viņu tiesībām. Un tagad atkal vārds Fonderlainas kundzei, lai atbildētu uz politisko grupu vadītāju teikto. Lūdzu. Paldies. Priekšsēdētāji kungs. Jāsaka godīgi, klausoties pēdējā runātājā, Gribu vēlreiz uzsvērt, cik patiesībā mums ir vēlme cieši sadarboties ar mūsu brītu draugiem arī nākotnē, bet eh, šādas runas kā jūsu runa, eh, Farāža kungs, bez tām varam arī iztikt. Es. Un Šajā Eiropā arī par to varam priecāties. Šajā Eiropas Savienībā valstis ir brīvprātīgi. Neviens tās nav piespiedzis te būt, bet mēs kopīgi zinām, ka esam spēcīgāki vienoti, ka kopā varam aizstāvēt vērtības, kas mums ir dārgas, kas ir mūs tuvinājušas, ka pasaules izaicinājumi, ar kuriem saskarāmies, ir tik lieli, ka e, mēs katrs par sevi ar tiem netiksim galā, bet kopā mums var būt spēks maigā vara, kas ir unikāla eiropeiska, kas ir balstīta mūsu Eiropas Savienības vērtībās, kas dara mūsu spēcīgus un dod mums spēku tikt galā nākotnes izaicinājumiem, kas dod mums spēku uh, uh, risināt šos izaicinājumus mūsu bērnu uh, interešu vārdā. Sociālā tirgus ekonomika, kas ir šādā veidā sastopama tikai Eiropā. Uh, brīnišķīgā veidā apvieno spēcīgu tautsaimniecību, kurā mēs visi kopā strādājam, un tādēļ šīs tautsaimniecības e, ieguvums ir, e, tam ir jātiek arī e, cilvēkiem atdotam, tā teikt. Pārdome, Eiroparlaments, komisija šajā ziņā ir vienoti Pie šiem jautājumiem ir jāstrādā vēl ambiciozāk, vēl mērtiecīgāk, par to šaubīties nedrīkstam. Mēs nekad nebūsim pilnīgi, bet šie pūliņi tiekties augstāk. Sociālo pīlāru iedzīvināt, tam jābūt mūsu augstākajam mērķim. Un ja ilgspējīgas attīstības mērķi, kas ir mūsu vadmotīvi, ir ticis šeit pieminēti, tikuši šeit pieminēti, tad Mums jāapzinās, ka tas ir mūsu visu interesēs. Mēs taču ik viens esam sapratuši, ka laiks iet, un tas ir ierobežots, un mūsu planētai vajadzīga mūsu palīdzība, dzīvā radība, pamats mūsu eksistencei. Tas var pastāvēt tikai ilgspējīgā klimatā, klimatam draudzīgā veidā. Un tādēļ ilgspējas mērķi ir mūsu visu interesēs, mums pie tiem jāstrādā, eh, ar, pieliekot visus pūliņus. Un kas attiec uz šiem diviem soļiem, eh, tiem ir jānoris vienlaikus. Taisni tā, mums ir Eh, izlēmīgi jāveic izmaiņas šeit, pašmājās Eiropas Savienībā, bet tāpat mums ir arī nepieciešams izmaiņas globālajā līmenī, un šeit arī Eiropa var uzņemties vadošo lomu, tai jāuzņemas vadošo lomu, lai šīs izmaiņas panāktu. Parīzes klimata konvencijā jau reiz unikālā veidā tas iezīmējās. Atgriezīsimies pie šī gara, lai mēs varētu tikt galā ar nākotnes steidzamākiem izaicinājumiem. Otrs lielais mūsu izaicinājums ir digitalizācija. Arī šeit mums jāstrādā ar vienotiem spēkiem. No vienas puses mums nepieciešami tie, kas e, mūsu tautsēmniecību iekustinās, e, piedāvās e, jaunas iespējas mūsu iedzīvotājiem, bet no otras puses jāpaturprātās sociāla tirgus ekonomika, ētikas aspekti, mākslīgais intelekts, kiberdrošība. Šie jautājumi ir jārisina ar apdomu. Kiberdrošībā mums jākļūst spēcīgākiem kā Eiropiešiem. Šeit ir daudz apdraudējumu, ar tiem varam tikt galā tikai kopīgi. Šie riski apdraud mūsu tautsēmniecību, tie spēj apdraudēt arī mūsu sabiedrību kopumā. Un neviena valsts atsevišķa ar šiem izaicinājumiem nespēs tik galā. Tikai kopīgi mēs varam radīt drošu Eiropu. Šāda drošība mūsu Eiropa ir pelnījusi. Cilvēki digitalizācijā. Tas ir mūsu sociālās tirgus ekonomikas cēlākais uzdevums. Ja kāds strādā, tas ir pelnījis aizsardzību, drošību, drošumu Un šiem principiem ir jādarbojas arī digitalizētajā pasaulē. Mākoņi eh, pakalpojumos, eh, internetā, un tieši tādēļ, dāmas un kungi, es klausījos debatēs ļoti interesēti, un Moitana kungs, klausoties jūsos, uh, Es varu teikt, es esmu atvieglot, ka no jums nevienu balstu nesaņemšu. Eh, neko citu arī nebija gaidījusi. Paldies! c'è una richiesta, eh, una richiesta di intervento. Kāds vēlas izteikties? Sēmfrot kungs par reglamentu. Es gribētu runāt uz eh, septīto pielikumu, pirmo eh, pantu un otro pantu. Tātad parlamentam vajadzētu pārbaudīt, vai ir iespējamais interešu konflikts. Es eh, jau esmu padomājis, kā tas varētu notikt. Eh, Paldies! Bet tas, ko jūs teicāt, eh, neatiecas uz reglamentu. Mēs turpināsim darbu ar, ar runātājiem. Tagad, kas pārīkums uz divām minūtēm? Godātais priekšsēdētāja kungs, Mēs, eh, kā Eiropas tautas partija un Vācijas kristīgie demokrāti, izvirzījām Manfredu Vēberu kā vadošo kandidātu un vēlējāmies, lai viņš kļūst par eh, Eiropas komisijas priekšsēdētāju. Bet eh, pēc Eiropadomas tikšanās, diemžēl, šī sistēma tika sabradāta ar kājām. Un eh, jāsaka, arī pirms pieciem gadiem eh, nebija nevienam drosmes eh, vadošo kandidātu izvirzīt par komisijas priekšsādātāju amatu kandidātu un Fonder Lajens kundze. Tagad jūs esat izvirzīta. Es ceru, ka mēs varēsim panākt visu, lai jūs atbalstītu vairākums un lai jūs varētu kļūt par Eiropas komisijas priekšsēdētāji. Gribēju pateikt, ka mū, um, mēs piedzīvojam liels grūtības Eiropas Savienībā. Jums uz pleciem gulsies ļoti daudz pienākumu un allaž, kad mūs, uh, mums ir nācies veikt ko grūtu iepriekšējo gadu laikā, mēs, ETP grupa, varējām uh, daudz ko panākt, sadarboties ar citām politiskajām grupām. Nu, diemžēl ar eiroskeptiķiem un ekstrēmistiem nē, viņi, diemžēl, Eiropu vēlas uh, iznīcināt, bet ar citām politiskajām grupām mēs varējām kaldināt kompromisus un kalpot pilsoņiem šajā šajā kontinentā. Lūdzu, ņemiet vērā mūsu um, parlamentu, mūsu viedokli, uzticieties mums kā partneriem, jo Eiropas Savienībā pus no pilsoņiem nobalsoja par mums. Mēs esam gatavi atbalstīt komisiju, jo esam to allaž darījuši. Mēs uh, gribam būt Eiropas Savienības tālākajā uh, avangardā. Godātais Moitena kungs, mēs dzirdējām šos nepieklājīgos vārdus un uzbrukumus Fonderlajens kundzei. Un tas, ka jūs savā partijas kongresā nevarējāt gūt atbalstu vakardien, ir ļoti jāsaprotams, ka jūs esat vīlies un frustrēts, bet nu varbūt jūs varat kādu citu vietu atrast, kur šo vilšanos paust. Paldies, divas minūtes Galtjērī kungam. Grazie, prezidente, signorā. Paldies, priekšsēdētāji. Fonderlajenes kundze. Jūs tikāt izvirzīta kā kandidāte, jo Eiropa padome nevarēja vienoties ne par vienu no vadošajiem kandidātiem. Un eh, jāsaka, ka tas nav īsti demokrātiski, bet ja runājam par politiskajām un institucionālajām norisēm, eh, tas ir visai apbēdinoši. Mums vajadzētu domāt par patiesas Eiropas demokrātijas izveidi. Tādēļ ir svarīgi, lai mūsu politiskā grupa, kā arī citas grupas, varētu ar jums sarunāties pragmatiskā veidā eh, par politiskajām vadlīnijām. Uh, Jāsaka, tas ir tāds uh, jauninājums. Uh, mēs tādā veidā varētu arī uh, uzlabot attiecības starp institūcijām un pilsoņiem. Un varbūt tam ir jānāk, šim impulsam ir jānāk no padomes. Citādi tas varētu nodarīt demokrātijai vēl lielāku kaitējumu. Savā skaistajā runā šodien jūs runājāt par daudziem iepriecinošiem plāniem, investīcijas ilgtspējai, klimata mērķi. Uh, Un es gribētu pat tiešām precizēt, būs nepieciešams vairāk uh, valsts investīciju. Protams, ir uh, jāatbalsta izaugsme, ir jābūt elastīgumam, jārada jauns iespējas Eiropas līmenī, jābūt uh, arī tādām bezdarbnieku garantijām, bērnu garantijām, jāizstāv tiesiskums, humanitārie koridori, jaunas patvērumu iespējas, solidaritāte. Uh, tas viss izskanēja. Un, protams, jums būs jāturpina parlamenta piedāvātās in iniciatīvas, ir jāspēcina špicēna kandidātu sistēma un, un, un tā tālāk un tā joprojām. Mēs patiešām jūs atbalstīsim, lai visus šos solījumus varētu īstenot no jūsu atsūtītās vēstules un šīs dienas uzstāšanās izriet ka Eiropas komisijas jaunie līderi būs proeiropeiski, un mēs nevēlamies šeit nekādu divdomību vai uh, atšķirīgus ēnojumus. Nacionālisti un suverēnisti uh, šeit Eiropā nav pie vārda, nav pie teikšanas. Es ceru, ka tā tas arī paliks. Fonderlajenas kundze, mēs, mūsu politiskā grupa būs ļoti uzmanīgs, bet arī paģērošs sarunu partners. Mēs, uh, Nepieņemsim tukšus vārdus, jo tiem nesakos darbi. Bet uh, Ja jūs savus dotos solījumus pildīsiet, un mēs varēsim to redzēt uh, ar konkrētiem pierādījumiem, konkrētiem darbiem, mēs būsim jums ļoti uh, atbalstoša politiskā grupa, kopīgi veidojot godīgāku Eiropu. Paldies, Sežurnē, kungs, lūdzu uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji Fonderlajens kundze, man ir tikai viena minūte. Es izsakos uh, Francijas delegācijas un Reņu grupas vārdā. Uh, Un jāsaka, ka šeit ir patiešām visai pārliecinoši pro-eiropeisko spēku vairākums um, plenārsēžu zālē. Un nacionālisti uh, patiešām vēlētos būt vairākumā, bet paldies Dievam, pro-eiropieši tomēr ir uzvarējuši vēlēšanās, un jūs esat uh, izstrādājusi vairākus priekšlikumus, uh, kas patiešām uh, gūst atsaucību mūsu vidū. Mēs arī sadzirdējām vairākus priekšlikumus, kas mums ir ļoti simpātiski um, - oglekļa neutralitāte, oglekļa nodeva, uh, klimata pārmaiņu seku samazināšana. Ir grupas, uh, kam tas ir ļoti svarīgi. Un Eh, visas proeiropiskās eh, grupas eh, Eiropas parlamentā, es domāju, jūs vārdos varēja atrast kaut ko tādu, kas tām ir tūs un ko tās var atbalstīt. Protams, ir jārunā arī par tīrzniecības nolīgumiem un citiem jautājumiem. Un gribēju bilst vēl kaut ko. Ja šajā zālē ir proeiropeisko spēku vairākums, tad tiem ir jāatbalsta šis projekts. Un ja mēs runājam par uh, klimata pārmaiņu, par, uh, klim, par šo steidzamību, uh, Tie ir tādi Eiropas jautājumi, Eiropas uzdevumi, kas ir patiešām jārisina nekavējoties, un mēs ceram, ka jūsu paziņojumi eh, pēc tam vainagosies, tiks papildināti ar konkrētiem darbiem un uzdevumiem, un ja mēs runājam par klimatu, mums ir nepieciešams šis proeiropeiskais vairākums, un es lūkšu kolēģis būt atbildīgiem un uh, pildīt uh, tos solījumus, kas ir dot arī jums, un cerams šo komisiju tātad vairākums varēs atbalstīt. Paldies, tagad Gīgolda kungs, pusotra minūte. Ministre Fonderlajens kundze, jūs runājāt par šo zaļo uh, darījumu, un uh, tur ir tāds uh, zaļš virsraksts, uh, bet, nu, pārējais teksts nav vairs tik zaļš, pārējais saturs. Uh, ir klimata krīze un sugu izmiršana. Tās ir divas milzīgākās krīzes, ko tagad piedzīvojam. Parlaments teica, ka līdz 2030. gadam emisijas jāsamazina par 55%. Jūs šodien skaidri un gaiši nepateicāt, ka šo mērķi esat apņēmusies iedzīvināt. Jāsaka, tā ir tā mēraukla, ko no mums pieprasa jaunieši Eiropā, ko no mums pieprasa zinātnieki zemāk. Mēs nevaram nolaisties. Mīnus 55%. 10% emisiju līdz 2030. gadam. Tas ir jāpaziņo un jāizteno. Tālāk, sugu izmiršana. Jūs esat dzīvojusi Hanoverē. Es tur pats esmu skaitījis, cik tur daudz ir dažādu insektu un taureņu. Jāsaka, ka daudzas sugas tagad šajā reģionā vairs nav sastopamas. Un mēs pieprasām jaunu, godīgāku, videi draudzīgāku lauksaimniecību, kas uh, pieliek punktu sugu izmiršanai, kas ir saudzīga videi. Piedāvājiet tādas lauksaimniecības nostādnes, kas aizsargā klimatu un beidzot kaut ko izdara, lai dzīvās radības uh, pārstātu izmirt. Ja mēs runājam par uh, citām uh, jomām, mēs runājam par ārējām robežām. Ar ārēju robežu aizsardzību vien nepietiks, lai izglābtu cilvēkus, kas mirst jūrā. Vai jūs esat gatavi uzsākt glābšanas misiju, lai samazinātu bojā gājušo skaitu? Jūsu runa bija laba, bet tās saturs netik labs. Paldies! Paldies, darbie kolēģi! Lūdzu, ievērojiet runai atvēlēto laiku, jo citādi debatas var ievilkties garumā. Dzānī kungs uz diārpus minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Ministres kundze, jūsu runa mūs nepārsteidza. ko tādu jau plenāru sēdē esam dzirdējuši neskaitāms reizes, daudz solījumu, kurus nav iespējams pildīt, un tas jau visiem ir zināms pašā sākumā. Mums jārunā par ļoti atšķirīgām uh, interesēm tiesības, un tālāk jārunā arī par labējiem spēkiem, kas vēlas realistiskāk un pragmatiskāk pieeja gan migrācijā, gan klimata politikā. Mums taču ir jādomā arī par rūpniecību, un savukārt uh, kreisie visu to atšķaida ar pamatīgu ideoloģijas devu nu, viņi rīkojas gan arī kā tādi talibani, eh, ja ir jārunā par eh, klimata pārmaiņām. Tas sagādā lielākās problēmas šajā parlamentā, un tad labēji noskaņotiem politiķiem ir jādomā, vai viņi padosies šai kreiso šantāžai vai nē. Un jūs arī tur eh, bijāt visai pielaidīga savā vēstulē atbildot liberāļiem un sociālistiem. Vai jūs esat gatava apņēmīgi rīkoties, lai Eiropa varētu izkļūt no šīs trūpceļa. Jo, diemžēl, eh, pašreiz piekoptā politika nav tā veiksmīgākā. Jūs runājāt, ka ir jāglābi cilvēki jūrā lieliski, bet es daudz jūsu runā nedzirdēju par uh, tiem eh, Eiropas miljoniem, par cilvēku miljoniem, kas cieš eh, sliktas politikas dēļ, un vadošais vairākums tikai turpina rīkoties eh, ierastajā garā. Un kas notika Grieķijā? Grieķija iznīcināja Eiropas politika, kas tika tai uzspiesta. Šī taupības politika bija nehumāna. Ja jūs runājat par eh, šīm radikālajām pārmaiņām, ko patiešām vēlas eiropieši, eh, un kas to apstiprināja balsojot 26. maijā, vai jūs varat eh, to visu īstenot? Ja tie, kas domā citādāk, tiek apspiesti un apklusināti, nu tas jau neieviesīs nepieciešamās pārmaiņas. Mums ir jādomā. Uh, Eh, par jaunu virzienu, par eh, transformāciju, es domāju, ka jūs nevarat garantēt šīs nepieciešamās izmaiņas. Es, protams, saprotu, ka jums nebūs viegli panākt eh, vairākumu nodrošināšanu institūcijās un gribētu teikt, ka ir jāuzklausa arī cits politiskais spektrs. Mēs zinām, ka šis sasaukums nedrīkst nosvērties eh, vēl uz kreiso pusi. Mēs patiešām būsim ļoti svarīgi. Tagad minūte Zīles kungam. Eh, Paldies, priekšsēdētāji Fonderlajenas kundze. Jā, mēs apzināmies, ka politikā vairākums ir svarīgs, bet ir ļoti svarīgi arī, eh, kādus solījumus jūs sniedzat. Piemēram, ja jūs esat pavārs lielā restorānā, tad jūs esat atbildīgs par to, kā jūs jūs cepsiet lielo pīrāgu un ko jūs tajā liksiet iekšā. Un pēc pieciem gadiem Nu, vai eh, pēc pieciem gadiem eh, cilvēki gan Rīgā, gan mazā Portugāles pilsētā būs vienisprātis, ka ir pieņemti pareizie lēmumi? Jūs runājāt eh, par subsidiaritāti pagājušā nedēļā, bet šoreiz vārds izskanēja pirmo reizi tikai pirmajā jūsu runas pusstundā. Uh, Mums ir jādomā par vairākumu, jā, bet kur tad ir minoritāšu mazākumu tiesības, ir jādomā arī par proporcionalitāti. Es atvainojos, esmu tomēr nedaudz vīlies. Paldies! Mr. Ferreira. Ferreiras kungs, viena minūte. Paldies. Paldies, priekšsētāja kundze. Vodarlainas kundze Jau desmitiem gadi mēs redzam, ka Eiropā ir nevienlīdzība un vienu veiksme balstās uz citu pleciem. Ir nevienlīdzība starp vīriešiem, sievietēm, lieliem uzņēmumiem, mazajiem. Lielie uzņēmumi netiek apnika kolēģi ar um, nodokļiem. Eiropa, kurā būtu uh, progress, e, sociālais taisnīgums, uh, vidas aizstāvība un miers, tā ir uh, šī cita Eiropa un tā nevar piedzimt no līdzšinējās darbības un līdzšinējiem konsensiem. Runājot par to, kas ir redzams un kas ir redzams šajā uh, sasaukumā mēs cīnīsimies pret nevienlīdzību. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Sanne Barnkungs, lūdzu. Cienītā Fonderlajens kundze, esiet laipni sveikta. Ļoti priecājos, ka vairs neesmu nenopī, nenopietnākais pārstāvis Bet mēs redzam, kādi ir priekšlikumi. Jozefs Borels, viņam bija jāatstājās no darbības institūtā, jo viņš aizmirs pieminēt ienākums 300 tūkstoši eiro apmērā. Viņš tagad būs Eiropas vērtību pārstāvis Eiropā un Kristīna Lagarda, juriste. Viņa tika attaisnota 400 tūkstošu eh, eiro lietā un nekad vēl nav vadījis Nacionālā banka. Viņa tagad valdīs Eiropas centrālā valsts un Čārls Mišels, beļģis, kas pat Beļģijā nevarēja izveidot eh, funkcionējušu darbību, būs tagad padoms priekšsēdētājs un rūpēsies par izlīdzinājumu šo nacionālo interešu aizvien sarežģītākā savienojumā. Un arī jūs, Vanderlainas kundze, jūs eh, Eiropas norises. Uh, netik labi pārzinat, un jūs līdz šim saist tikai ar eifemismiem un nepārāk dziļām zināšanām, un arī Vācijas aizsardzības nepārāk veiksmīgu līdzinējo politiku. Jūs būsiet tā, kas diskutēs ar liberāļo PES, PES partiju, kā arī Orbanu un citiem. Mums nevajadzētu atstāt Eiropu. Uh, amatieriem. Paldies! Deutsche kungs divas minūtes. Godājumā Fonderlainas kundze, Tautas partijas Ungārijas delegācijas eh, viedokli vēlos trīs punktos apkopot. Pirmkārt, Eiropas komisijas jaunai priekš, jaunam priekšsēdētāji tikai tad rīkosies pareizi, ja eh, tā pirmkārt sargās ES ārējās robežas imigrācija ir jāapstādina, un to var izdarīt tikai stiprinot mūsu ārējās robežas. Migrācija nopietni apdrauda Eiropas pilsoņu drošību, mūsu mierīgo ikdienu un mierīgo līdzās pastāvēšanu. Tādēļ Eiropas komisija no jauna ir jāsargā Eir Eiropas ārējās drošības un to stiprināšana. Otrakārt, Eiropas Savienības eh, līguma 4. pantā ir teikts tā, es citai, Eiropas Savienība e, ciena e, dalībvalstu patstāvību, nacionālo identitāti un to konstitucionālo iekārtu. Citādi beigas. Kreisie spēki to neievēro. Viņi eh, vēlas pavērst eh, eh, Eiropas Savienības dibināšanas līguma 7. punktu pret 4. Eiropas komisijas prezidentei ir jādara viss nacionāls identitātes un nacionālo konstitucionālo identitāšu sargāšanai un stiprināšanai. Treškārt, reģionālajai attīstībai uh, ir arī jātiek uh, uzturētai lauksaimniecībā, jomā ir jābūt uh, vienlīdzībai starp Eiropas pilsoņiem, uh, uh, kā ir norādīts arī uh, uh, dibināšanas līguma trešā pantā, mums ir jātiec uz kohēziju. Tādēļ mēs gaidām no komisijas jaunās priekšsēdētājas, ka uh, um, Eiropas septiņgada uh, e, finanšu uh, plāna ietveros uh, netiktu sodīta, bet uh, veicināta uh, uh, Ungārijas uh, lauksaimnieku ātrāka tuvināšanās ES vidējiem rādītājiem. Uh, kur mēs nu, gribam drīzāk veicināt, nevis bremzēt. Divas minūtes dalīja kundzei. Paldies priekšsēd. Nākamos piecos gados mums ir vajadzīga līderība. Un mums ir nepieciešama Eiropas komisija, kas ir ambicioza, progresīva, nevis pretojas izmaiņām. Uh, Apsveicam, ka jūs vēlaties Eiropas Sanību līdz 2050. gadam padarīt klimata neitrālu un uh, tam dot tiesisku spēku uh, pirmo jūsu pilnvaru simt dienu laikā. Bet, lūdzu, paturiet prātā, ka šis parlaments ir prasījis jau līdz 2030. gadam 55% izmešu samazinājumu, jo tas saskana ar ilgtermiņu stratēģiju un Parīzes uh, mērķiem. Jūs esat runājusi par uh, ETS e, paplašināšanu, e, tā tad e, kā arī jūrniecībai un aviācijai jādod iegūmus, bet Mēs prasām no jums skaidru apņemšanos neatkāpties no CO2 standartiem, par kuriem jau esam vienojušies. Mēs vēlamies daudz lielāku apņemību vides eh, politikas jomā. Par biodaudzveidības stratēģiju mums jārunā, un mums ir arī jāsaprot eh, jūsu stratēģija par eh, netoksiskās vides stratēģiju. Eiropas Sanība arī ir nepieciešama jauna rūpniecības politika. Rūpniecība 4.0, kas nevērš uzmanību tikai uz digitalizāciju un automatizāciju, bet ņem vērā arī ekoloģisko aspektu. Rūpniecības politika, kas ņem vērā to, ka mūsu pašreizējiem darba spēkiem, nākotnes darba spēkiem, jauniešiem ir jāpavēr perspektīvas. Un visbeidzot, daži vārdi par migrāciju. Jūs runājat par uh, jaunu sākumu migrācijas jomā. Un uh, es esmu no Maltas, kas ir viena no uh, valstīm, kas visskarbāk saskarās ar šo fenomēnu. Solidaritāte nedrīkst palikt tikai skaists vārds. Uh, uh, Dublinas uh, regulai ir jādarbojas. Uh, lai e, ne tikai dažās valstis iznestu uz saviem pleciem visu šo smagumu, kā tas notiek pat labāk. Mums ir nepieciešama politika, kas izmaina e, šo pašreizējo realitāti, un mēs, kā S&D, arī e, cīnīsimies par to, lai šādu politiku īstenot. Paldies tagad, Voldens kundze, vienu minūtu. Paldies kopā daudziem kolēģiem eh, Renew Europe eh, politiskā grupā. Es esmu uzdevusi jautājumu, vai atbalstīt Fonderlainas kundzi šodien. Viņas piedāvātā sistēma ir tiešām izgāzusies, bet eh, miljoniem brītu pilsoņu man ievēlēja šai parlamentā, kas tic Eiropas Savienībā, kas prasa vislabāko no Eiropas Savienības un kas vēlas, lai mēs te paliktu. Mēs būtu muļķi, ja atteiktos no šādas iespējas. Eiropai vajag rīcību, nevis neizlēmību Taču, Fonderlains kundze, es jums saku skaidru un gaišu, ka mana balss nenāks jums lēti. Ja es jūs šodien e, atbalstīšu, tad es prasu no jums, e, ka jūs reformējat šo izgāzušo sistēmu. Mēs vēlamies no jums redzēt darbus, nevis skaists vārdus. E, klimata politikas jomā, piemēram, un tūlīt pat ir arī jāiedibina no jauna Dublins vienošanās Fonderlains kundze. Uh, Jums ir jāizmanto savu ietekmi pie katra galda, kur, e, pie kur jūs sēžat, lai e, apvienotā karalīste varētu e, ilgi vēl palikt šīs Eiropas saimes dalībvalsts. Eikhauta kungs, viena minūte. Paldies. Ministre Fonderlainas kundze, paldies par jūsu runu, salīdzinot ar pagājušo nedēļu, tas ir milzu solis uz priekšu. Taču tas liek uzdot jautājumu, par ko mēs balsojam uh, par kādu cilvēku. E, tik daudz, kas mainās, ir tik daudz neskaidrību, piemēram, klimata izmaiņu jomā. Jūs spēlējaties ar mīnus 50, mīnus 55% šādiem skaitļiem, bet ko Eiropa piedāvās, kad Pārīze tiešām iesāksies 2020. gada decembrī, prom no skaidrs. Jūs savā programmā runājat par biodaudzveidības stratēģiju, bet neteicāt ne vārdu par lauksaimniecības politiku, ko jūs darīsiet. Uh, ar pašreizējo lauksaimniecības politikas reformu. Un tad ETS attiecināšana arī uz transporta jomu. Ko tas nozīmē? Karbona cena, kas mums ir nepieciešama, lai e, autotransports kļūtu tīrāks, ir daudz e, lielāks nekā tas, kas ir pat labāk. E, jūs skanat kā vācu autoražotāju lobbyisti. Un visbeidzot, tiesiskums skaisti vārdi, bet konkrēta rīcība. Vai jūs atbalstat to, ka Eiropas parlaments savā septītā uh, pānta procedūra uzsācis pret Ungāriju, ir pienācis laiks jums sniegt konkrētu atbildi uz šo jautājumu? Beigungs, vienu minūti. Madame Vanderlainas kundze, pirms pieciem gadiem šeit parlamentā Žans Klods Junkers, jūs vēlaties viņu nomainīt, viņš teica, ka viņš uh, vadīs uh, pēdējās iespējas uh, komisiju. Jūs riskējat uh, vadīt uh, likvidācijas komisiju. Nācija uh, pārstāvju grib veidot īstu sadarbību. Briselē sarunas notiek uh, neievērojot cilvēku vēlmes un arī izvirzot amatus, un jūs esat pārstāvi tam. Uh, jo dažas politiskās grupas jūs aizstāv, jūs vēlaties toties aizvien vēl tālāk, runājot par globalizāciju, tās izpausta mūsu darbvietas un uh, planētu. Jūs virzaties vēl uh, tālāk, piemēram, ar uh, idejām par vienbalsības atcelšanu. Jūs runājat par multikulturālismu, tas apdraud drošību un mūsu valstu identitāti. Visu šo iemeslu dēļ, kundze, jums būs liberāļu un kreiso balstis, un šo iemeslu dēļ eh, jums nebūs mūsu balsu. Mr. Lundgren. Lundgren kungs, vienu minūtu, lūdzu. Vanderlains kundze. Jūs eh, uzstājāties, un tas atbilda tam, ko sagaida dalība valstis. Dalībvalsts Eiropas Savienībā vēlas viņu spēju rīkoties, un tas ir ļoti nozīmīgi, ja rīkojamies atbilstoši realitātei. Eiropa jāvada un jāvada tādā veidā, lai dalībvalsts varētu kopā sadarboties lai tās netiktu pakļautas supervalsts principiem. Mums jāsaglabā mūsu identitāti, kultūru, vēsturi. Dalību valstīm jābūt lepnām par viņu identitāti un jāaizstāv viņu intereses par to visu laiku jārunā un tas jāapzinās. Es uzklausīju jūsu vārdus šodien, un uh, man ir pilnīgi skaidrs, ka jūs uh, neatbilst šī uh, amata uh, nozīmīgumam, un es balsošu pret jūsu kandidatūru. Paldies nākamā runātāja Matieša kundze. Cienītā Vanda Lainas kundze. Runājot par uh, ekstrēmu labējo atbalstu vēstulēm un uzstāšanos politiskajās grupās jūs runājat par saistībām. Un tie, kas atbalstīja jūs sākumā, tie to vairs nedara. Jūs teicām to, ko gribēju uzklausīt, gribu uzklausīt, un savukārt mums ir vajadzīgi aktīvi darbi. Jūs runājāt par jūsu valdību, par investīcijām. Uh, planētas attīstībā vai arī par bruņošanos, kādu, kādai realitātei jūs kalposiet, vai tā būs vācu bruņošanās rūpniecība, vai jūs cīnīsieties par valsts sektoru, vai jūs atbalstīsiet strādājošo tiesības, vai turpināsiet atbalstīt darba vietu izpostīšanu. Vai nu tā ir uh, uzņemšanas politika vai robeža aizstāvības politika? Kurā pusē jūs esat? Mums ir nepieciešama skaidrība, nevis solījumi, kas viens otram ir pretrunā, jo Eiropa vairs nevar izturēt vēl piecus gadus deziluzionēšanas. Paldies! Beginas kundze tagad. Paldies, priekšsēdēs kundze augsti godātā komisijas priekšsēdētāja amata kandidāte. Jūs esat sieviete, jums ir septiņi bērni, arī man ir bērni, un es ļoti priecājos par to, ka sieviete un māte ir komisijas priekšsēdētāja amata kandidāte. Taču es ceru, ka. Uh, jūs piedāvāsiet vēl vairāk. Tie, kas jūs ir izvirzījuši, redz jūs personā komijas priekšsādātāju un tāpat arī vēlas izveidot tādu personību, kas būtu visiem akceptējama. Tie, kas jūs atbalsta, tie vēlas uzsvērt, ka tie, kas dzīvo kopā Eiropā, tiem jālemj arī kopā. Vanderlainas kundze, pēc mūsu tikšanās jūs esat jūsu dokumentā ietvērus pāris punktus, kā piemēram Eiropas minimālā alga un aktīva darbība klimata pārmaiņu jomā, kā arī migrācijas pakts un um, iniciatīvas tiesības. Uh, Eiropas parlamentam piecu zvaigžņu kustību. Jūs atbalstīs visu šo iemeslu dēļ, taču katru dienu nākamo piecu gadu laikā jums ir eh, jātaisno šī uzticība. Mēs ļoti uzmanīgi sekosim jūsu darbam un neatkāpsimies arī no tā runāt pretī, ja jūs neturēsiet eh, solījumus. Mēs uh, Cīnāmies par Itālijas pilsoņiem, kā vienmēr esam bijuši. Nav pietiekami būt vācietim, francūzim, itālim, spānim. Mums jāņem vislabākais, ko spējam dot, un pasaulē jāpierāda, ka Eiropa var dot vairāk nekā atsevišķo daļu summa. Vanderlainas kundze. Es ceru, ka jūs esat tās pārmaiņas, kuras Eiropas pilsoņi no mūs sagaida. Lūdzu, nelieciet mums vilsties. Paldies! Tagad Gonzales Punkts kungs. Visa pasaule zina, ka tas, kā rīkojās padome pret parlamentu, nav pareizi. Jūs tikāt izvirzīti, bet visi arī zina, ka ir sliktākais brīdis, lai izraisītu institucionālu krīzi. Eiropas parlaments nedrīkst piekrist anti-eiropiešiem. Mums jāuzņemas un jāpilda mūsu tiesības. Padomi nepareiz rīkojas, bet parlaments nedrīkst to turpināt. Parlamentam jālabo situācija tādēļ. Uh, sniegsim jūs, jums atbalstu. Pasaule saskars ar daudzām uh, krīzēm, piemēram, arī ar tirdzniecības uh, konfliktiem. Jūs uh, parādījāt, ka respektējat uh, parlamentu, Eiropas uh, demokrātiju, jūs uh, varat uh, diskutēt, un Eiropas vērtības balstās arī uz dialogu, nevis dogmām. Jūs ticat Eiropai, kas neatšķir starp ziemeļiem, dienvidiem, austrumiem, rietumiem un nevēlas kādu izslēgt. Jūs pārstāvat partiju, kas uzvarēja vēlēšanās. Līdz ar to jūsu nominēšana atbalst, atbilst pilsoņu vēlmei. Mēs ticam tiesiskumam tāpat kā jūs. Mēs ticam konstitūcijas spēkam un vēlamies ar jums kopā aizstāvēt tiesiskumu, tiesiskumu aizstāvēt kopā ar jums arī Spāniju un tās vienotību. Cīņa pret klimatu ir ļoti skaidri pieminēta jūsu runā. Ja balsos kāds pret jums šodien, tad tas būs atbalsts eiroskeptiķiem. Es priecāšos, ja jūs būsiet komisijas priekšsēdētāji Un visi tie, kas tic tam, ka ir iespējama dzimuma līdztiesība, visi tie tieši šodien nedrīkst palaist šo iespēju garām, bet gan tā ir jāizmanto. Jūs noteikti varat reiķināties ar manu balstu. Paldies! Morāls kungs, ministre Fonderlēnas kundze, ir iemesls, kādēļ jūs pieminējāt citu pēc cits divus no izšķirīgiem jautājumiem, kur ma, kurus man grupu skat par izšķirīgam. Dublins procesa atdzīvināšanu un Eiropas tiesiskuma mehānismu radīšanu, es jūs citēju. Un šī iemesla varbūt nav izsmeļoši. Jūs pieminējat arī klimata izmaiņas, sociālo pilāru un tā joprojām, bet tie ir jautājumi, kuri varētu izšķirt, vai Eiropas Savienība būs panākums. Mēs visi to zinām. Un tieši tādēļ jūs sakat pareizos vārdus, eh, eh, kurus mēs arī vēlēmies dzirdēt, bet, kā jau dzirdējām no daudziem deputātiem, mums ir vajadzīgas konkrētas idejas, eh, ne tikai jauki vārdi. Dublins process, tā devētais migrācijas pakts. Uh, Gan jūs, gan es zinām, ka uh, dalībvalstīs šeit ir kvalitātes vairākums uh, padomē, bet uh, migrācijas jomā neko neesam redzējuši. Cilvēki uh, ir noslīkuši vidusjūrā, uh, darbi šeit nesaskan ar vārdiem. Uh, NVO kriminalizēšana, humanitārie koridori Eh, šeit mums ir jāredz konkrētāk piedāvājumi. Un tad runājot par tiesiskuma atbalstu atkal. Eh, viss slēpjas detaļās - Ungārija, Polija. Sauciet šīs vās, valsts vārdā. Tieši tādēļ to gribam no jums dzirdēt. Un priekšsēdz kundze, es esmu deputāts no apvienotās karalīsts. Uh, Cilvēki raksta pat labam Twitterī, ka jūs vēlties pa katru cenu eh, pagarinājumu izstāšanās procesam. To jūs eh, eh, neteicāt vēstule mums, jūs rakstījāt, ja apvienotai karalistē vajag pagarinājumu izstāšanās procesam, tad tam ir jābūt labi pamatotam. Jūs vēlties pragmatisku partnerību, arī mēs tādu vēlamies, nevis tādu fantastisko Brexitu, kādu mēs dzirdam no citām pusēm šeit parlamentā. Tātad pragmatiska partnerības ar Pēmēru Savienību un, un apvienoto karalisti ir e, ceļš, kas mums ejams. Tagad Garikāno kungs vienu minūtu, paldies, priekšsēdus kundze, Fonderlains kundze. Eh, vēlas jūs sveikt ar izcilu runu, izcilu procesu pēdējo uh, nedēļu gaitā. Jūs strādājat ar Renew Europe grupu, lai mūsu eh, pro, uh, prioritātes iekļaut jūsu programmā. Es gribētu teikt zaļiem un Eichholt kungam, jā, pēdējo nedēļu gaitā ir notikušas izmaiņas, un tas ir jāatzīst, tā nav kaut kāda locīšanās. Uh, Eh, bet tas, tā ir atbild uz izaicinājumiem, ar kuriem saskaras Eiropa. Eh, ir tādi populisti, nacionālisti, kas nevēlas, lai Eiropa būtu panākums, mēs redzam frustrāciju un bažas, kuras izjūt mūsu pilsoņi, eh, kas, ka mēs zaudējam kontroli un nu, ka varētu būt, ka atbildi ir vienkārši mūri un dalījumi atkal. Uh, tad mēs atgūsim kontroli. Fonderlains kundze zina, e, ka šī ir nepareizā pieeja. Viņa to ļoti labi saprot, un viņa ir parādījusi šonadēļ gaitā, ka viņa strādās ar mums, lai veidotu labāku Eiropu. Uh, kas eh, arī atbilst mūsu demokratizācijas vēlmēm, jūsu bažām par klimatu, eh, mūsu visu bažām par klimatu, par digitalizāciju, par mūsu pilsoņu vilšanos, ko viņi jūt ar eiro krīzes eh, risināšanu vai netik veiksmīgu risināšanu, kāda notikusi. Un tieši tādēļ mums visiem ir jāpieliek pūliņi Mums jāatzīst, ka varbūt šajā paketē nav viss, ko mēs vēlētos, bet varbūt šis ir brīdis sanākt kopā un sacīt nē populismam, nacionālismam, jā labākai Eiropai, kuru mums Fonda Lēns kundze šodien piedāvā. Paldies! Žado kungs, viena minūte. Madame la kandidāte. Kandidāts kundze, jūs uh, uzklausīšanā jau uh, norādījāt uh, par Merkosūru un vienošanos ar ES un kāda ir apņemšanās par klimata jautājumiem? Mm. Jūs atbalstat prezidentu Bolsonaro, kas ir uh, pieņēmis lēmumu izpostīt uh, Amazon uh, tirdzniecības labā. Un kā jūs aizstāvat sievietes? Bolsonaro katru dienu uzbrūk sievietēm, homoseksuāļiem un pilsoniskai brīvībai. Arī uh, izmanto bērnu darbu vai pieļautās izmantošanas. Tā nav Eiropa, ko jūs aizstāvat. Merkusur līgums ir globalizācija, sliktēdien atbalsta zemnieku pazušana ziemeļos un dienvidos, un jūs nekur nerunājat par lauksaimniekiem jūsu uzstāšanās laikā, jo jūs vēlties aizstāt, bet Eiropu nevēlties pārdot to auto lobbyiem un lielajiem biznesam un nevēlties to atdot uh, labējiem, Brazīlijiem, citiem. Ja vēlaties atdot to atpakaļ pilsoņiem, apstādiniet vienošanos ar Merkosūru un uh, mainiet komisijas nostāju uh, kopējā lauksaimniecības politikā. Tas atbilstīs mūsu kopējām vērtībām. Paldies! Paldies tagad uh, Madisona kungs. Paldies, priekšsēdētāji Deskundze, Fonderlainas kundze, man ir tikai viena minūte. Tātad pateikšu dažus vārdus. Pirmkārt, mēs esam ļoti emocionāli, tas ir saprotams, jo daudz no mums e, e, izjūt nepatīk pret pretējo pusi, un tā jau tam demokrātijā jābūt. Es esmu dažreiz e, varējis tikties ar Timermana kungu. Viņš, viņu piedāvāja Eiropadomu, kā komisijas vadītāja amatam, bet viņa politiskie uzskati, um, nu, klausoties tagad Fonda Lainas kundzes vārdos par klimatu politiku un uh, Eiropas politikas nākotni, tad man jāsaka, ka nav liela atšķirība starp uh, uh Timermana kungu un Fonderlains kundze. Tā ir pragmatiskā politika, es saprotu, bet tāda ir fakti. Man tikai desmit sekundes atlikušas. Gribu tikai teikt, ka visas Schengenas dalībvalsts ir vienojušās, ka mums ir jāsargā savas ārējās robežas kā to tagad dara Itālija, kā Ungārija to darīs ar miljārdu eiro. Mums ir jābeidz nelegālā cilvēku kontrabanda, jo daudzi cilvēki šeit eh, atbalsta šo miljoniem eiro uh, piešķiršana eh, cilvēku kontrabantistiem, eh, kas ir nodokļu maksātā nauda. Mēs sakam, eh, uz priekšu atvērsim ierobežas. E, e, e, ierobežas. Tas ir robežas. Un es nedomāju, ka tas ir gudri, bet es ceru, ka mums būs arī tomēr cita kandidāta, kas mums tiks piedāta. Epinka kungs, vienu minūtu. Paldies, priekšsēdus. Paldies, priekšsēdētāji. Kādu secinājumus varam šodien izdarīt šis uh, vadošo